Buongiorno colleghi, il primo punto dell'ordine del giorno di oggi reca... Sākam ar eh, mūsu pirmo darba kārtības punktu, kas ir Eiropas parlamenta 2014. gada vēlēšanas. Eh, šeit mēs neesam paredzējuši brīvā